Jūs esat sveicināti, dāmas un kungi. Man liekas prieks, ka varam ķerties eh, klāt eh, nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Tēma ir nāvis sots. Došu vārdu vispirms referentei, mūsu Eiropas parlamenta referentei. Elēna Valenciāno. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. 10. oktobrī mēs atzīmēsim starptautisko dienu pret nāvis sodu. Tā ir iespēja Eiropas Savienībai pārskatīt savu vadošo lomu cīņā pret nāves sodu un nāves sodu moratoriju noteikšanā. Kāda situācija tad ir šobrīd? Dažas ziņas ir pozitīvas, bet ir arī sliktas. Sākšu ar sliktajām. 58 valstis visā pasaulē joprojām ir saglabājuši nāves sodu savā likumdošanā. 22 no viņām tiek veikt sodīšana ar nāvi 2014. gadā Dažās valstīs eh, nav sodīts ļoti liels eh, cilvēku skaits. Ir valstis, kuras, eh, piemēram, Ķīna un Vietnama, kur nenorāda nāves sodīto cilvēku skaitu. Šīs valsts ir svarīgas, tās ir partneres Eiropas Savienībai, bet šāda informācija neatklāja. Uh, Informācijas trūkums par Ķīnu grauj kādu statistisku ticamību datiem, kas mums ir nepieciešama, lai izvērtētu globālo situāciju šajā jomā. Tas bija mans pirmais komentārs. Eiropas Savienībai jāprasa no valstīm, ar kurām tā ir svarīgas attiecības, skaidrus datus par cilvēku skaitu, kas sodīta nāve un par nāves sodu izmantošanu civilajā un militārajā jomā. 2014. gadā par 20% ir samazinājies ar nāvu sodīto cilvēku skaits, bet tas ir attiecams tikai uz valstīm, par kurām mums ir dati. Atsevišķās valstīs nav sodīto cilvēku skaits, tā pašā laikā ir pieaudzis. Pirmā vietā ir Irāna, 289 soda nav, un Saudārābija 230. Eh, nav sodu izpildīti tā pašā gadā. Mūsu lielais sabiedrotais ASV arī atrodas eh, augstu šai sarakstā. 35 cilvēki pagājušajā gadā ir sodīti ar nāvu ASV. 607 cilvēki sodīti ar nāvi 2014. gadā. Irākā, Irānā, Saudārābijā, Eh, ASV, Indonēzijā, Japānā. Tad nav tik sodīti arī cilvēki ar dažādām invaliditātēm. Savas uzrunas otrajā daļā es pievērsīšos tam, ko mēs saucam par eh, globālo nāves koridoru. Vai, pareizi sakot, uh, Mēs runājam par cilvēkiem, kas gaida navsoda izpildi. Par gandrīz 30% 2014. gadā ir palielinājis to cilvēku skaits, kas ir notiesāti uz nāvi un gaida navsoda izpildi šādu aprēķinu mēs varam veikt tikai uz pieejamiem datiem balstoties. Bangladeša, Pakistāna ir Eģipte, eh, Nigērija šo sarakstu augšgalā. Eh, Pēdējās divās minētajās valstīs ir ievērojami pieaudzis šo navsodu skaits. ASV 72 nāves sodi piespriesti 2014. gadā. Globāli vairāk kā 19 tūkstoši cilvēki ir notiesāti uz nāvi līdz 2014 gadam. Un Pakistānā ir e, pirmajā vietā valsts, kas ir apņēmusies e, īstenot moratoriju. Mēs vēlamies zināt, kādus pasākumus Eiropas Savienība īstenos, lai eh, ar ārpolitikas eh, pasākumiem un eh, divpusējās attiecībās panāktu citu valstu viedokļu maiņu šajā procesā, moratoriju noteikšanu. Vai mēs esam gatavi upurēt savas sarunas ar atsevišķām valstīm, lai panāktu moratoriju uz nausodu? dažām valstīm tas var būt eh, grūti eh, panākt šādu vienošanos, bet eh, citās ir domā līdzīgi, kā mēs, piemēram, ASV. Es domāju, ka tas būtu tikai pamatoti. <clears throat> Ja mēs te tipu sarunās, piemēram, papildinātu prasību skaitu arī ar atteikšanos no nāvs soda. Šeit runa par dzīvību glābšanu. Eiropas senība var palīdzēt glābt dzīvības. Uh, Tāds ir mūsu pienākums globāli arī attiecībā uz trešajām valstīm. Uh, excuse me. Uh, eh, madam, accept... Eh, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Korvina Mikas kunga? Mister... No kā? No Korvina Mikas kunga. Es domāju, labāk turpināt debats. Paldies par jūsu atbildi. Tālāk e- Eiropas Savienības padomas vārdā Šmita kungs. Mr. President, uh, honorable members. Priekšsēdē kungs, godātie deputāti, paldies par šo ļoti svarīgo, nozīmīgo jautājumu Atteikšanās no nāves soda ir mūsu Eiropas vērtība pamatā. Nevienai valstī nebūtu jābūt tiesībām izlemt par savu pilsoņu dzīvību un nāvi. Mēs visi uzskatām, ka taisnīgs sots nekad nevar pilnībā izslēgt cerību uz rehabilitāciju. Tas bija citāts. To sacīja pāvis Francis ASV kongresā pavisam nesen. Kopš 1983. gada nē nāves sodam ir daļa no Eiropas Savienības likumdošanas aktu kopuma. Tā ir daļa no tā, kas mēs esam. Tāpēc man ir eh, tas gods uh, uzstāties šeit tikai dažas dienas uh, pirms 10 oktobra, kas būs 13. gadskārta atzīmējot eh, dienu pret navsodu. Navsoda izbeigšana ir mērķis, kura dēļ ir vērts cīnīties. Neaizmirsīsim savu pašu vēsturi. Vēl 70. gados navsoda izpildu notika arī Rietumē Eiropā. Atceros, ka viena no lielajām valstīm sociālistu prezidents aizliedza nāves sodu 82. gadā. Aizdzels priekškara nāvesodu izpildu turpinājās līdz 80. gadu beigām. Bet šobrīd Eiropas Savienība ir simtprocentīgi brīva no nāvesodu izpildes. Lietas var mainīties. Mums ir jābūt virzītāju spēkiem šajās pārmaiņās. Tāpēc mums arī ir skaidri jārunā par vienu lietu. Nekad nedrīkstam baidīties runāt par šo jautājumu, atteikšanos no nāvisodu kā daļu no mūsu ārējās darbības uh, un konkrēti ārpolitikas. Tā jābūt daļai no Eiropas Savienības ārpolitikas. Pirms desmit gadiem Tikai 59 valstis bija pilnībā atteikušās no nāves soda. Šobrīd šādu valstu ir 101. Pirms desmit gadiem 41 valsts veica nāves sodu izpildi. 2014. gadā šis skaits ir samazinājies līdz 22. Tas ir daudz mazāk, kaut arī joprojām pārāk daudz. Daudzas valstis ir izbeigušas nāves sodu izpildi. Citas ir centušās mazināt eh, piešķirto naudas sodu apjomu. Šobrīd 140 valstis ir aizliegušas likumā vai praksē nausodu izpildu. Tomēr negatīvā puse šai statistikai ir tāda, ka 2015. gadā tūkstošiem cilvēku tika um, sodīti ar nāvi. Tūkstošiem cilvēki joprojām gaida savu nausodu izpildi. Piespriesto nāvs sodu skaits 2013. līdz 2014. gadam eh, ir pieaudzis un eh, radījis eh, tiešām šausminošu priekšstatu. Referenti jau to minēja. Lai atteiktos visā pasaulē no navsoda, mums būtu jāpieliek visus savus spēkus, visu politisko apņemšanos. Navsoda izpilde narkotiku noziegumos ir problemātisks aspekts saistībā ar navsoda izpildi. Startautiskās eh, cilvēktiesību normas skaidri nosaka, ka narkotiku noziegumu nav vissmagākie noziegumi, par kuriem eh, var tikt noteikts navsots. Diemžēl daudzas Āzijas valstis joprojām saglabā likumdošanā navsot par šādiem noziegumiem, tā skaitā kā obligātu soda formu. Irānā vismaz 75% no šogad 660 eh, navsodu izpildēm ir saistīts ar eh, noziegumiem eh, saistībā ar narkotikām. Līdzīgi mazākā apmērā tas notiek Saudārābijā, un, bet tās nav vienīgās bažas. Nāves sots joprojām eh, tiek piespriests noziegumiem, kas atkal ir ārpus kategorijas, eh, kas būtu dēvējami par smagākajiem noziegumiem, piemēram, ekonomikas noziegumiem, eh, laulības pārkāpumu vai pat seksuālās attiecības starp pieaugušajiem, kas abi ir piekrituši tām. Tu tomēr, neskroties uz šādu situāciju, dažas valstis ar nāvu soda arī nepilngadīgs un e, personas ar invaliditāti. Mēs nevaram noliegt to, ka daudz nāves soda ir rezultāts negodīgām tiesasprāvām, bez bieži vien pārsūdzības iespējām un bez iespējas lūgt e, apžēlot. Dažas valstis izpilda ļoti uh, cietsirdīgas eh, nāvesot, piemēram, publiski nocērtot galvu. Dažkārt bieži vien eh, tiek pat eh, aizliegts uz nāvu nosodītajiem tikties ar savu ģimeni pirms nāvesodu izpildu. Eiropas Savienībai vadošā loma cenšoties panākt attiekšanos no nāvesodu pasaulē. Cīņa pret nāvesodu izpildi ir viena no galvenajām prioritātēm rīcības plānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā, kurš mēs pieņemām pagājušā gada jūnijā. 2015. gadā Eiropas Savienība ir izmantojusi visus diplomatiskos instrumentus, lai veicinātu atteikšanos no nāvsodu. Mēs nosodām nāvsodu izpildi dažās pasaules eh, malās, eh, bet tā skaitā dažas valstis, kas ir ļoti tuvu mums - Irāna, Iraka, eh, Pakistāna, Baltkrievija, Eģipte, Japāna, Singapūra, Ķīna, Vietnama un ASV. Amerikas Savienotās valstis bija īpaši izpelnījušās uzmanību. Vairāk kā 13 paziņojumi un demarši tika izteikti šajās un citās valstīs, balstoties uz minimālajiem standartiem, kurus nosaka starptautiskās eh, tiesību normas un ēs vadlīnijas eh, navsod jautājumā. Mēs esam bijuši visskaļākie aizstāvi visā pasaulē kas atbalsta atteikšanos no nāves sodu. Tomēr daži no jums uzskata, ka Eiropas Savienība nevienmēr ir pietiekami skaļi izteikusies. Teikšu atklāti, nosodījums ir svarīgs, bet bieži vien ar to nepietiek. Galu galā es uzskatu, ka nav, nav alternatīvas eh, iesaistīties sarunās ar tiem, eh, kuri ir citas vērtības. Tad tas ir viss svarīgākais, ko varam darīt. Tāpēc mēs intensificēsim savu dialogu ar šīm valstīm visos līmeņos. Mēs nepārtraukti palielinām pūliņus, tīpaši valstīs, kurās strauji pieauga nausoda izpildi, dažkārt pat pēc de, vairākas desmitgadus ilgušā moratorija. Mums ir eh, izstrādāts stratēģijas, kas eh, uz konkrētām valstīm orientētas, uh, Tāpat mums ir cilvēktiesību dialogi, un tā, to ietvaros šis jautājums tiek apspriests, pat ja mēs tiekamies ar līdzīgi domājušām valstīm, kā piemēram ASV vai Japāna. Vēlos jums apliecināt, ka navsoda jautājums e, tiek pārnāts ar visiem sarunu vedējiem, sarunu partneriem. Mēs runājam ar e, partneriem Pakistānā, Irākā, Saudārābijā. Un ir skaidrs, ka nāvesots nav risinājums terorismam vai uh, atriebības ierocis uh, upuriem. Divpusējās attiecības nav vienīgais fórums, kurā risināt šos jautājumus. Tāpat mēs arī izmantojam reģionālo pieeju, piemēram, Āfrikā ir lielākais eh, to valstu skaists, eh, kas ir atteikušies no nāves sodu praktizēšanas un var kļūt par nākamo kontinentu, kurš pilnībā būs attiecies no nāves sodiem pēc Eiropas. Tādējādi mēs atzinīgi novērtējam Āfrikas Savienības uh, pieņemto protokolu Āfrikas hartai par cilvēktiesībām un atteikšanos no nāvs soda. Šobrīd mēs plānojam reģionālu kampaņu Āzijas kontinentā ar mērķi aktivizēt eh, debatu sabiedrībā par cilvēku cieņu un dzīvības vērtību Eiropas Savienība ir daudz strādājusi ANO ģenerālās asamblējas rezolūcijas sagatavošanā, lai noteiktu moratoriju nāsot izpildē. Ar lepnumu var sacīt, ka pateicoties Eiropas Savienības aktīvajai lobēšanai, moratorijas tika pieņemts 2014. gada decembrī ar nepieredzētu 117 eh, balsu, eh, balsojumu par un 95 dokumentu parakstītājiem. Tas varbūt kalpot kā bāka visiem, kas vēlas eh, vir, virzīties uz šo mērķi. Un mūsu veiksmi, strādājot pie moratorija, eh, ļauj mums kaut ko saprast. Mēs neesam vieni paši šajā cīņā. Priekšsēdētāji kungs, es vēlos izmantot eh, šo iespēju, lai pateiktu paldies Eiropas parlamentam par nepārtraukto darbu, cenšoties sasniegt šos mērķus. Tas ir panākts ar daudzām rezolūcijām, debatēm misijām uz trešajām valstīm, kur deputātiem uh, ir bijušas iespēja un viņi nav baidījušies runāt par šo jautājumu pat ar vissarežģītākajiem eh, uh, sarunu partneriem. Mēs varam paļauties uz uh, globālu partneru tīklu, cīnoties pār atteikšanos no nāvsodu, un tā ir daļa no mūsu uh, ārpolitikas, tā ir daļa no mūsu pamatvērtībām Eiropā, un mēs turpināsim strādāt ar saviem partneriem pie šī jautājuma, lai panāktu, ka pasaulē neviena valsts nevar uh, atņemt saviem pilsoņiem dzīvību. Paldies! Dziękuję bardzo panie ministrze. Chciałem poinformować e, pani panów posłów. Paldies. Tālāk vēlos norādīt, ka Zilā karte nav domāta attiecībos padomus paziņojumu, bet savukārt tiem deputātiem, kas e, vēlāk visu uzstājušiem pašiem jautājumiem šo iespēju var izmantot. Tālāk, Dr. Šonkungs, Tautas partijas vadām. Paldies, priekšsādātāji! Saskaņā ar Amnesty International vairums no nāves sodiem tiek izpildīti tieši Ķīnā. Tālāk seko Irāna un Saudārābija. Saudu Arābijā. Tas ir gandrīz, gandrīz tā kā sabiedriskās izklaides, līdzīgi kā futbols. Bet tie nāvis notiek uh, nocetot galvu vai piestot krustā cilvēks. Tieši tā kā to dara arī Īslā valsts. Tas notiek barbariskā veidā. Tomēr mēs nevaram vienkāršot visu šīs diskusijas par nāves sodu, par runājot par tā reāli faktisko un praktisko īstenošanas veidiem. Ja mēs balstamies uz kristietības pārliecību un arī jūdeismu tradīcijām, kas ir, uh, uz kā balstās arī mūsu civilizācijas. Mēs tad arī reizē runājam par piedošanu. Mēs nosodām cilvēku rīcību, bet ne pašu cilvēku. Savukārt novest societ kliecošā pretrunā šo principu, jo tā rezultātā, protams, cilvēki uh, zaudē savu dzīvību. Šeit ir uh, šī institīva izsludināt 13 dienu uh, bez 13 dienas bez mm, nāvsoda. Lai mēs katru reizi atgādinām, ka pats dārgākais ir cilvēka cieņa. Paldies tālāk S&D grupas vārdā. Pats Ērikungs. Paldies priekšsādātājiem. Jā, mēs skatāmies par nopietniem pārkāpumiem Nu, bet nāvesots nekad nav īsti atbildi. Pirmkārt, te tiek pārkāpta cilvēku pamat tiesības uz dzīvību. Mūsu dienās tam nebūtu vispār vietas pasaulē. Nu, protams, tiek tās valsts, kas to īsteno, uzstāja, ka tas ir at, atturošs spēks. Un ka to atbalsta arī vietējā sabiedrība. Un ka tas arī galu galā no izmaksu liederības ziņā vislētākais veids. un ka līdz ar to arī samazinātos vispārējais noziedzības rādītāji. Diemžēl Kanāda pierāda, ka tāds nav. Tieši tā, ka viņi atcēla savu nāvisodu, viņiem arī īstenībā izdevās samazināt uh, noziedzības līmeni par 44%. Savukārt nāvisodu izpildi ir ļoti brutāls valsts akts, kas uh, nozīmē vardarbības vēršanu pret konkrēto individu, uh, un reizē, kad tiek turpināts šīs vardarbības spirāli, nepārvaramais cikls. Jā, kāds nu, pasēž zādzību vai nolaup kādu citu cilvēku, bet tas tiek konstatēts. Nu, tas jau nekādā ziņā neatur tad no šī. Uh, noziegumu. Tas jau ir noticis. Un tādēļ Ķīna, Arābu valstis un Singapūru es aicinātu padomāt. Nav nekāda padoma do, pamata domāt, ka nāvisots eh, darbojas ar atrošu spēku. Tad svarīgāk ir domāt par cilvēku tiesību ievērošanu un ir lietas, kuras valsts nedrīkst vienkārši darīt. Pētījumi un secinājumi, protams, ir arī atklājuši to, ka um, vēlme, lai valsts turpinātu novest sodus, iet roku rokā ar iedzīvotāju vēlmi, lai būtu tiesiska un droša valsts. Mēs savukārt redzam, ka, ka īstenībā tas tā nedarbojas tādā brīdī, ja cilvēkiem tas skaidri tiek izskaidrots, tad viņi arī samazina savu atbalstu nāvisodam. ASV ir cietumos aptuveni 2,5 miljonu cilvēku. No tiem, kad e, noteikti daļa gaida nāvis sodu, bet tā ļoti neliela daļa. Līdz to par izmaksām tur nebūtu īsti pamatot runāt. Un būtu jāpanāk, ka visā pasaulē tas tiek atcelts. Paldies, tālākie ceļu grupas vārdā. Demis Makēr kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājiem. Jebkāda veida nāvisots reizē nozīmē bezspēcību. Uh, izgāšanos, ka izgāžas eh, cilvēcība, izgāžas eh, mūsu vislabākie nodomi, arī tieskums. Tiesa ir tā, ka nāsot kopējais skaits pasaulē samazinājies. Tomēr mēs nebūtu nesam nonākuši vēl tajā punktā, ka varētu jau redzēt, ka nāksot tiek pilnībā izbeigti. Nu, mēs zinām, ka pašā Irānā Jau šogad vairāk nekā 600 cilvēki ir nogalināti par vienkārši laulības pārkāpšanu vai uh, citiem netik varbūt bargiem, nemaz neraudzīgiem nodarījumiem, kā piemēram tirzniecība narkotikām. Tādēļ mēs atkal vēršamies pie ANO pārstāvi, lai viņi arvien uzstātu uz nāves sodu atcelšanu. Arī Eiropas Savienībai ir par šo jautājumu aktīvi jārunā. Tad nav runa tikai par ekonomiskiem apsvērumiem. Un Eiropas parlaments to noteikti atbalstīs. Nākamā runātāja. Priekšstādātājā paldies. Nāvisots ir barbarismu signāls. Eiropas Savienība lepojas ar demokrātiskajiem principiem un vērtībām. Mums jādara viss, lai mēs panāktu nāsodīs skaušanu visā pasaulē. Pasaules nāves do, soda dienas priekšvakarā. Mums jādara viss, lai šie 2500 cilvēki, kas tik katru gadu tiek nogalināti, nonāvēt, vairs nu, šis skaits tās nebūtu. Savukārt tieks plāno ja atkārt atjaunot nāvis sodu Eiropā, es vēlos jums pateikt, tas ir būt kliedzoši apērtinā ar Eiropas līgumu. Mums ir arī nepieciešams, lai ASV atcer pilnībā nāvis sodu visās valstī, lai mēs varētu būt vienoti arī šajā jautājumā. Saskaņā ar Amnesty International. Ķīna, Saudārābija un Irāna ir vadošās valsts šobrīd. Ķīnā, protams, ir vissatraucošākā statistika, Saudārābija. Uh, atkal ir šokējoši ar publiskojām nāsoda izpildēm. Arī tie, kas vienkārši pieprasījuši demokrātijas ieviešanu, arī viņiem tiek nocirsta galva. Un Irānā tā sauktā uh, moderātā Rohānī valdība ir jau pagūjuši nogalināt 700 cilvēkus, 3 cilvēkus dienā. Padomājiet par to gadu laikā. arī par to, ka jaunieši atļaujas kritizēt Irānu un tās uh, cilvēktiesību rādītājus sociālos medijos. Ir pienācis tiešām laiks rīkoties. Mēs nedrīkstam vairāk pieciest šādu barbarismu. Paldies! Goevādā! Varžokundze! Paldies priekšsādātājiem. Nav barbariskāk aktu par nāvisodu. Vienalga, kāda būtu apstākļi. Tas, protams, ir pārliecība, kas vieno daudz valstis un ar vienu akto vairāk. Mēs redzam, ka, protams, pieaug šis valsts skaits, kas atsakās no nāvisoda. Tomēr tas ir nozīmīgs uzdevums ar vienu demokrātijām, lai tiešām to pilnībā izskaustu. Diemžēl tās valstis, kas uh, uh, Indonēzija, piemēram, Pakistāna ir atjaunojuši nāves sodu eh, izpildi, iepriekš viņām bija moratorija šajā jautājumā. Un mēs baidāmies, ka tam varētu sekot arī citas. Ir tādas valsts savukārt, kuras visvairāk piemēro nāves sodu. Īrāna, piemēram, un Saudārābija turpina arvien vairāk piešķirt eh, nāves sodus. Nu, turklāt viņi piemēro arī tādas tā kā paraugprāvas, kāds ir Ēģiptē. Tunisija savukārt arī atsevišķos gadījumos ir piemēros nāsot, lai gan kopš 11. gada to nebija darījuši. Un vēl arī Eiropā Viktors Orbāns nāk plā, klajā ar paziņojumiem par nāves sodiem. Tādēļ mums jādara viss vien iespējams arī, lai izglītot sabiedrību. Uh, lai nepieļaut nekad, nekad vai tiešā netiešā veidā Eiropa būtu finansējusi vai līdzfinansējusi nāvis sodu izpildi. Mums ir jābūt ļoti modriem. Paldies! Paldies jums! Tālāk zaļo grupas vārdā Lohbīlērs kundze. Lūdzu, paldies priekšsādātājiem. Nāvisots nav mm, piemērot atbildi noziedzībai un slepkavībām. Ja turpinām šo nāves ciklu, tad tur īstenībā nav runa par taisnīgumu, bet gan par atriebību un vardarbību. Tādēļ mums jādara viss, lai viss valsts pasaulē tiešām iestātos par nāves soda mm, atcelšanu. 101 valsts ir atcēlus jau ar likumu spēku, un 33 valstīs ar praksē tas ir atcelts, lai gan, diemžēl, nav veikts likumdošanas izmaiņas. Bet, diemžēl, mēs redzam, ka atsevišķās valstīs tomēr šī uh, parādība pieaug, un septiņas dalībvalstis ir atkal atsākušas nāvisot piemērošanu un izbeiguši līdzinējos moratorijas. Mēs redzam, ka īstenībā tas ir tā, ka 33 valstīs tiek nāvesots piemērots arī piemēram, par narkotiku pārkāpumiem. Tā ir Ķīna, Saudārābija un Irāna. Eiropas Savienība iestājas par nāvesotu likvidēšanu. Vienlaikus Eiropas Savienība un tās dalībvalstis piedalās narkotiku apkarošanas programmās, piedāvājot arī atbalstu cīņā pret narkotiku uh, noziedzību Irānas situācija, diemžēl, liek domāt, ka ir vistiešākā arī saikne starp Eiropas Savienības atbalstu um, Irānai un viņu piemērotiem nāvisodiem. Mums tomēr jāpanāk, ka viņi ievēro mūs arī e, sniegt informāciju, lai nepieļaut to šīs prakses turpinājumu ja mēs vēlamies uh, sniegt ar vienu viņam zinām atbalstu, izskaužot narkotiku, nevēlams parādības, tad, nu, kādā ziņā apnāk, ka viņi atsakās piemērot nāves sodu par šādiem noziegumiem. Vai jūs pieņemat zilās kārtas jautājumu? Nē, nevēlētos gan. Tālāk FDD grupas vārdā. Arnot kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es neesmu nāvisodā fans. Es esmu demokrātijas fans. Mēs esam dzirdējuši, kāds ir šis viedoklis, kas ir pret nāvis sodu, un es lielā mērā tam piekrītu. Tomēr, tomēr es domāju, es vēstos pie saviem vēlētājiem, ko viņi domā, tad tas nebūtu nemaz tik viennozīmīgi. Tas būtu ļoti sašķelts viedoklis, vai tiešām, piemēram, kāds persona kas apzināti ir laupījis cita cilvēku dzīvību, vai viņam varētu potenciāli arī pašam draudēt nāves sods. Savukārt par Saudo Arābijas tieslietu sistēmu. Es uzskatu, ka nevis te ir runa par nāves sodiem, bet gan par valsts suverēniem lēmumiem. Jo galu galā mēs runājam par godīgu izpratni Es neuzskatu, ka būtu jāpieno nāvesots, bet no otras puses es arī neuzskatu, ka vajadzētu mēģināt uzspiest vienu viedokli visiem. Uzskatot, ka tas ir vienīgais pareizais viedoklis. Paldies, vai jūs pieņemat zilās kāds jautājumu no Bietoro, Bietoroviča kunga? Lūdzu. Paldies. Parasti Arnokungs un es esam viensprāts daudzos jautājumus, bet šoreiz es nepiekrītu viņam. Es varbūt domāju, ka ir tā, ka dažs noziegums var piedot tikai Dievs. Vai viņš piekrīst man, ka demokrātijas pamatu uzstādījums ir īstenībā pats jau viens no pamatu uzstādījumiem jebkuram politiķiem? Ja Ar referendu palīdzību valsts iedzīvotāji referendumu ceļā vēlas atjaunot nāvisodu, nu tad tas arī citiem jāciena. Es atbalstu demokrātiju, un tā ir, ja tauta vēlas atjaunot nāvisodu, tad es to būšu spiests pieņemts. Bet es vēlos arī, ka e, mans godātais kolēģis atzīstu manu e, personīgo viedokli, ka, nu, es arī drīkst domāt, ka tomēr nebūtu pareizi atjaunot nāves sodu. Mēs, protams, vēlamies, lai valsts vienmēr viss nolem pareizi, un ja mēs valstī uzticām arī šīs tiesības lem par dzīvību un nāvi, nu, tur jāreicinās, ka šos lēmumus vairs nevar padarīt eh, vai atgriezt. Paldies! Nākamā runātāja. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Te mēs runājam par cilvēka cieņu un cilvēka tiesību aizsardzību. Sauksim lietas vārdos. Nāves soda atcelšana nenozīmē, ka mēs atceļam jebkura veida sodu. Tā kā nesāksim runāt par sodu samērīgumu, bet, lūk, nopietni jāpadomā, ja mēs runājam par nāves sodu, uh, te ir pretī vēl liels cits jautājums. Mēs nevaram izvairīties no cilvēku tiesību jautājuma. Ja mēs runājam par mazaizsargātām personām, kas, piemēram, arī nepilngadīgie tiek sodīti ar nāves sodu zināmās tiesu sistēmās, kas īstenībā nevarētu lepoties ar vislielāko procesuālo garantiju ievērošanu, uh, nu, tas tiešām mums liek liedzoši cīnīties pret nāvis sodu visā pasaulē. Ir ļoti labi, ka dalībās, protams, kāpina sabiedrības izpratni, bet būtu vēl svarīgāk, ja mums būtu šāda savstarpējā izpratne un nu, nopietna saistība uzņemšanās. Mēģinot arī veicināt sabiedrības izpratni un noraidošu attieksmi pret no nāvis sodu. Uh, un nodrošināt arī sabiedrību desekla, eh, skaidri nodarot arī reliģisko pārliecību no tiesiskuma. Paldies! Vai jūs pieņemat zilās kartes jautājumu no Holmikunga? Nē, es nevēlētos gan aizbot uz viņu jautājumu. Labāk turpināsim debats. Kristējas kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Nāvsoda atcelšana visā pasaulē ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības ārpolitikas mēķiem - cilvēktiesību jautājumos. Nāvsots ir nesavietojams ar cilvēku cieņu. Un īstenībā nesenie pētījumi atklāja, ka Tiem nav atturoša spēka. Eiropas saimnība ir viens no lielākajiem donoriem, kas sniedz atbalstu pilsoniskām sabiedrībām, arī cenšoties atcelt nāksot visā pasaulē. Mēs esam pieņēmuši konkrētus noteikumus, kas skaidri aizliedz um, tādu instrumentu jeb uh, preču pārdošanu, kas tiek vēlāk izmantot nāves sodu īsnošanā. Um, vai necilvēcīgas attieksmes īstenošanu pret cilvēkiem. Eiropas Savienībai ir jāveicina konstruktīvs dialogs šajā jautājumā. Un arī jāpanāk sabiedrības dziļāka izpratne, iznojot nopietnas informēšanas kampaņas. Un, savukārt, valstis, kas nu, šobrīd turpina šo praksi, būtu jāpanāk, ka viņi piemēro moratoriju. Paldies! Tālāk uzklausīsim Vikstrāmas kundzi lūdzu. Paldies! Nāve ir vislielākā noteiktība. Nekas nav skaidrāks un noteiktāks kā nāve. Mm, visu var mainīt, bet nāvi nevar mainīt. Un īstenībā mēs zinām, ka tiesas arī pieļauj kļūdas. Tas notiek visur. dažkārt nosodīti, apcietinātie tiek atbrīvot pēc daudziem gadiem, kad izdevies pierādīt, ka viņi ir nevainīgi. Savukārt, ja ir piemērots nāves sods, tu neko vairs nevar grozīt. Valstī ir jāaizstāv cilvēka dzīvība. Nāves sods ir ļoti brutāls veids. Tas nav civils, civilizēts, tas nav humāns. Tādēļ es vēršos pie komisijas un prezidentūras. Komisijas krēslas diemžēl tukšs. Es aicinu jūs šo jautājumu izvirzīt kā savu absolūto prioritāti. Iestāties par nāvisodu atcelšanu visā pasaulē. Paldies. Paldies. Tālāk Iglesijas kungs. Paldies, priekšsarētāji, dāmas un kungi. Rītdien mēs uzklausīsim Spānijas karali mūsu parlamentā. Un viņa karaliskā ģimene ir ļoti cieši sadraudzējusi arī Saudārābijas karali ģimeni. Saudārābija, kas ir uh, viena no vadošajām novesot valstīm. Es ļoti ceru, ka viņš īstenībā varētu par šādām arī pārunāt ar saviem Saudārābijas draugiem un panāk, ka viņi izbeidz nāvesot piemērošanu. Es zinu, ka daudziem negribas šo jautājumu nemaz cilāt un par to runāt. Bet es vēlos atgādināt, ka īstenībā Eiropas Savienība ļoti daudz tirzniecības partneru, kas piemēro nāvis sodu. Daži arī ir pasaules tirzniecības organizācijas locekļi. Savukārt, eh, nu, Eiropas Savienība te ir eh, paklusējusi te gan vajadzēja īstenībā panākt daudz lielāku ietekmi, lai arī tirzniecības partneri ievēro cilvēktiesības. Paldies! Lambēra kungs, eh, kundze piedošana lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Es arī esmu pret nāvis sodu, bet es piekrītu, ka tie būtu izskaidrēt pieejai ja mēs runājam par Eiropas Savienības eh, intervencijām cilvēktiesību jautājumā, tas var būt efektīvs tad, ja es runātu par būtiskiem jautājumiem, kā piemēram GSP plus vai atbalsts tiesību sargājušām iestādēm. Un runāsim par tieslietu kvalitāti. Tur īstenībā ļoti daudz nepilnības tajās valstīs, kas piemēro nāvisodus un bieži vien nāvsots ir politisks instruments. Man arī jāsaka nožēl, ka Pakistāna ir atcēlusi nāvsodu moratoriju un atsākus nāvsodu piemērošanu. Arī <clears throat> atsevišķām personām, kas jau ir notiesāts mušarāta režīmi laikā. Un arī cilvēkiem ar invaliditāti. Es aicinu Eiropas Savienību tam ļoti cieši sekot arī GSP plus ietvaros. Paldies! Thank you. Paldies. Nākošais runātājs Korālkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man tas šķiet pilnīgi skaidrs, ka nāvesots ir viss skaudrākais, viskliedzošākais cilvēktiesību pārkāpums, kā to. Uh, minēja Valencijāna kungs mūsu debašu, eh, kundze mūsu debašu sākumā. Eh, mēs eh, Eiropā parasti ticam, ka nāves sots ir kaut kas, kas piekrīt viduslaikiem un kas vairs neeksistē, taču mēs turpinam uzturēt tirzniecības attiecības ar valstīm, kurās nāves sots ir parasta lieta. Un uh, ir pat eh, valstis, kuras tiek uzskatītas eh, par mūsu draugu, par mūsu sabiedroto. Es šeit, protams, runāju par ASV ļoti ietekmīgu valsti, ar ko mums ir ļoti cieši sakari, un ASV joprojām piekopja nāves sodus. Daudzi cilvēki uh, uzskata, ka šāda situācija ir absurda un nedrīkst aizmirst, ka mēs neesam uh, spējuši pierunāt savus labākus draugus atteikties no nāves sodu. Paldies par jūsu paveikto misiju Kirgistānā, bet vai jūs pieņemsiet zilās kartīts jautājumu? Nē, paldies, man būtu interesantāk turpināt debatas. Paldies. Nākošais runātājs eh, Palčaka kungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, par jūsu lielisko čehu valodu. Eiropas Savienība ir uh, cīņas avangardā pret nāves sodiem un, protams, ka es to augsti vērtēju. Uh, uz šo brīdi e, nav gan e, nekādu pierādījumu, ka nāvesodam būtu kāds atturošs spēks, kas neļautu vai mazinātu vēlmi izdarīt e, smagus noziegumus. Daudzi, daudz viet ir gluži otrādi, šie noziegumi vēl tikai uh, pieaug skaitā pēc nāves sodu atjaunošanas. Un tāpēc es vēlētos, lai Eiropas Savienību nepadotos, jo mums vēl garš ceļš ejams. Diemžēl pagaidām ir valstis, kurās nāves sots joprojām tiek piemērots, bet mums tomēr jānodrošina vismaz minimāli, jāprasa vismaz minimālie standarti, proti ka uh, eh, nāvesots tiek piespriedz eh, par vissmagākajiem noziegumiem tikai pilngadīgām personām. Uh, to nedrīkst piemērot uh, grūtniecēm, garīgi slimiem uh, cilvēkiem un tā tālāk. Un ir uh, jābūt spējai nomainīt piespriesto sodu pēc tā piespriešanas. Uh, Um, Čehijā ir grāmata par nāvis sodiem, un es gribētu, lai tas autors pārskat, ko viņš tur ir rakstījis. Tālāk došu vārdu Annai Gomešas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu piekrītu tam, ko sacīja Elēna Valenciāno. Mēs esam apņēmības pilni cīnīties visā pasaulē pret nāves sodu piemērošanu Ķīnā, Īrānā, Saudarābijā. Nu, tie ir vislielākie uh, grēkāži. Un mēs esam arī pret nāves sodu piemērošanu uh, Eh, pat terorisma un uh, gadījumos, un gadījumos, kas saistīti ar narkotiku tirzniecību. Ķīnā, Ekvatoriālā, Gvinējā, Pakistānā. financeira ao combate do tráfico de droga Finanšu uh, atbalsts tiek sniegts eh, ciņai pret narkotiku uh, tirzniecību, uh, bet, diemžēl, tas noved pie tā, ka tiek it kā atbalstīta nāvisot piemērošana par šādiem noziegumiem, un tas ir nepieņēmami. Nāvis sodi neproporcionāli e, skar vistrūcīgākos sabiedrības daļu šajās valstīs, kur tiek piemērots nāvisots. E, Paldies. Nākamais runātājs uh, e, Hoģgie Bargilkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms dažām dienām tika paziņots, ka Saudērā bija uh, tiks nocirsta galva jaunam cilvēkam, pēc tam viņš tiks uh, piesist krustā. Nu, tas ir, uh, krustā. Tas, tiks, tas ir apvainojums mums visiem, un Eiropas Savienības uh, valdības neko nedara, tikai runā. Uh, Irānā publiski notiek cilvēku pakāršana. Uh, un cilvēki lūk šādi tiek pakārtājis jums rādu no, no ceļam krāniem. Un Magarīnī kundze šķīrā uh, tikās ar Irānas vadītājiem, un viņi nespēja izdabūt pat pāris vārdus pret navas sodiem. Un uh, eh, barga un sankcijas pret Irānu ir atcēls. Mums ir jāprasa Eiropas savienības vadītājiem, lai viņi uh, ļoti skaļi iestātos pret nāves sodiem, un tiekoties ar Irānas vadītāju nav jārunā tikai par ekonomisko interešu aizstāvēšanu, bet ir jārunā par šiem ārkārtīgi kliedzošiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Un ASV arī viņi piemēro nāves sodus, vai tas ir kaut kādā veidā mazinājis smago noziegumu izdarīšanas skaitu šajā valstī? Paldies, nākošā runātāja daudz skundze. Kā citi runātāji jau ir minējuši, šo sestdien cilvēki visā pasaulē iestāsies pret nāves sodu, ieskaitot apvienoto eh, karalisti, kur mm, jāsaka, ka mēs turpinām eh, nosodīt tās valstis, kurās piemēro nāves sodu līdz šim. Uh, Un uh, es vēlētos īpaši pieminēt Irānu. Protams, ir labi, ka mm, normalizējas attiecības ar PS un Irānu, bet, diemžēl, neesam redzējuši pietiekoši daudz uh, nosodījuma navsot piemērošanai uh, eh, pašreizajā prezidentūra vadībā. Uh, Mani konservatīvie kolēģi uz šīm debatēm nav ieradušies pārāk eh, kuplā skaitā. Viņi parasti pieļauj eh, brīvo balsojumu vai atturas, eh, ka tiek pieņemts rezolūcijas pret nāves sodu. Es ceru, ka viņi mainīs savu attieksmi, ka tiks pieņemta un balsota rezolūcija šonadēļ. Paldies. Tālāk. Mārtiņkungs. Paldies, priekšsādātāji. Mēs skatāmies tiešām par nāvisvariem, kā tev reiz. Mēs runājam par tiešām barbarisku veidu. Tu nevar atrast pietiekam daudz vārds, lai to visu aprakstītu. Papildus, ja mēs skatāmies, kas notiek ASV, nu par to visu arī runā mani kolēģi. Un tomēr ir vēl ļoti garš šis saraksts ar valstīm, kas piemēro nāvisodu. Mums jābūt ļoti modroji. Mums jābūt jāsargās pret visiem populistiem, kas uzskata, ka nāvisodu var atrisināt visas sabiedrības problēmas. Tālāk padomāsim par Dalī Almīro. Šis bija 20 gadus vecs jaunietis, kas tika aizturēts, eh, tad, kad viņš eh, manifestēja un pieprasīja demokrātiju. Mēs tiešām vēlētos, lai jaunietis un kopumā jaunietnē, jaunatnē būtu cerības par to, ka viņi vienkārši cīnās par tiesiskāku valsti. Mums ir jācīnās par alī, mums ir jācīnās par demokrātiju un pret barbarismu. Un tāpēc ir jāpanāk, lai risinot starptautiskos nolīgumus, vienmēr tiktu pirmkārt domāts par cilvēktiesībām, nevis par ieroču izniecību. Okay. Um. Paldies. Tālāk dodu vārdu eh, Karem kungam. Jā, eh, Eiropas Savienības varbūt viens no lielākajiem sasniegumiem ir tas, ka mums netiek vairs piemērots eh, nāves sots. Eh, jā, tas notiek arī daudzās valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, bet ir svarīgi, lai Eiropas Savienība paliktu priekšējās rindās cīņā pret Eiropas eh, Savienību, eh, pret nāvisodu izpildi. Mm, agrāk pagātnē mēs esam sastapušies ar izaicinājumiem tepat Eiropas Savienībā. Orbāna kungs Ungārijā runājas par iespēju atjaunot nāves sodus Ungārijā. Tas ir pret civilizētu attieksmi, tas nav piemēro, tas nav pieņemami. Un tas mūsu debats šodien pierāda, ka šīs vērtības ir ļoti svarīgas. Eiropas Savienībai. Un mums ir jāiestāj, jāiestājas pret jebkādiem diktatūras, pret jebkādām diktatūras izpausmēm. Paldies! Kašanam, uh, now it's time for. Paldies, un tagad mēs esam nonākuši pie brīvā mikrofona procedūras. Un nākamais runātājs Šecinākungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. pašreizējā it kā mērenā prezidenta Irānā Ruhānī pie varas būšanas laikā 700 cilvēku ir sodīti ar nāvi un eh, līdz gada beigām šis skaitlis pārsniegs 1000. Tas ir lielākais izpildīto nāves sodu skaits uz vienu iedzīvotāju visā pasaulē. Eh, Šulc eh, kungs nedēļas beigās dosies uz Irānu, tādēļ es aicinu jūs, Šulca kungs, kā Eiropas pārstāvim, tad, kad jūs uh, noslēgsiet darījumu par uh, ar Irānu, neaizmirsiet par cilvēktiesībām. Paldies, dāmas un kungi! Nākošais Frānzlikungs. Paldies, priekšstādātā kungs, dāmas un kungi! Es esmu ļoti satraucies par faktu, ka par spīti pēdējo desmit gažu tenden, desmitgadus tendencēm daudzas valstis tomēr pieļauj piespriest nāvisodus par noziegumu, kas saistīta ar narkotiku izplatīšanu. Tādēļ es aicinu mūsu jaunajā ārējā politikā un ārējās attiecībās iekļaut jautājumu par nāvisodu atcelšanu. Jo Ir, diemžēl, daudz valsts, kas uh, cenšas atjaunot nāves sodus. Tas ir degradējošs soda veids, kas atņem tiesības uz dzīvību, kas ir iekļautas uh, cilvēku tiesību pamat, cilvēku mm, tiesību pamathartā. Mums ir jāturās pie mūsu stingrās pozīcijas pret nāves sodu eh, un jānosaka visaptverošs moratorijas at izceļot nāvesodus visās eh, pasaulē, un tam ir jābūt mūsu cilvēktiesību politikas uh, eh, centrālajiem jautājumam. Paldies, priekšsēd, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs. Paldies. Visas Eiropas Savienības dalība valstis ir atteikšās no nāvesodiem, jo tas faktiski vienmēr ir bijis priekšnoteikums, lai iestātos Eiropas Savienībā. Taču eh, Ķīna, ASV, eh, daudzās eh, musulmaņu valstīs joprojām tiek piemērots nāvesots. Nevienam nedrīkst atņemt tiesības uz dzīvību nekādā veidā un formā, un pat ja pēc taisnīgas uh, tiesas cilvēks tiek sodīts, tad šim sodam ir uh, jābūt nevis sodošam, eh, bet tādam, kas dod iespējas uz eh, rehabilitāciju. Un mums ir jāsniedz eh, varbūt parauga spriedumu, parauga tiesas uh, kas, mm, kam būtu novērs, novērsošs vai atturošs efekts, bet nekādā gadījumā tie nedrīkst būt nāves sodi. Paldies tālāk, Kostas Varsagonas kungs. Paldies. Nāves sots eh, ir eh, apvainojums uh, cilvēka cieņai un dzīvībai, un eh, nedrīkst to padarīt par piemēru. Tas faktiski ir atteikums eh, piemēr, cilvēkam iemērot cilvēktiesības, jo tas vienkārši cilvēku, pārtāv cilvēku eksistenci. Un tas eh, pārkāpja starptautiskos nolīgumus Eiropas eh, Savienība arī balstās uz cilvēku cieņas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Mēs cenšamies eh, popularizēt eh, šīs vērtības saskaņā ar dibināšanas aktu normām. Un tieši tādēļ Eiropas Savienībai ir jācenšas panākt nāves sodu nepiemērošanu tajās valstīs, ar kurām mēs, veic, veic, eh, ar kur, ar eh, mēs veidojam tirzniecības attī, attiecības, jo šādi uh, sodi ir barbariski. Nākamais runātājs Saltaškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju uzstāties. Jā, šis tiešām ir jautājums. Uh, ka mums jāpievērš neatslāpstoša uzmanība. Un uh, nāves, atteikšanās no nāves soda, protams, ir sasniegums. Mēs varam lepoties par saviem sasniegumiem šajā jomam, jo tādā veidā mēs aizstāvam tiesības uz dzīvību. Valstis, kurās joprojām tiek piemērot nāves soda savā ziņā, rīkojas uh, katrā ziņā nosodāmā veidā, un Eiropas parlaments, manuprāt, mm, varētu izdarīt politisku spiedienu uz tām valstīm, mm, kurās joprojām nāvisots ir spēkā. Un eh, tad, kad eh, Eiropas Savienība vēd sarunas par dažādu uh, tirsniecības nolīgumu slēgšanu ar uh, dažādām valstīm, uh, Eh, tad šis varētu būt ļoti stiprs arguments eh, līguma neparakstīšanai. Vātenkungs. Paldies. Eh, mutiskais jautājums un lūgums izdarīt spiedienu padomēs tām valstīm, kas joprojām piemēro nāves sodu. Ko tad padoma atbildēs? Nebrīnītos, ja viņi teiktu, ka tā nav mūsu darīšana. Uh, jā, mēs nedrīkstam nevienam teikt, ka civilizēta valsts nedrīkst eh, iznīcināt savus visļaunākos kriminālu noziedziniekus. Nu, kā piemēram, eh, bērnu slepkavas apvienotajā karalistē. Es neuzskatu, ka viņam nebūtu bijis jāsamaksā ar dzīvību par saviem noziegumiem. Uh, Un, ja būtu referendums par nāvis sodu atjaunošanu apvienotajā karalistē, tad es domāju, ka mūsu cilvēki nobalsotu par. Un es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jādara tikai tas, kas attiecas uz Eiropas Savienību. Liels paldies! Gžiba kungs, pirms es dodu jums vārdu, es vēlētos paskaidrot visiem, ka. pieteikšanās eh, brīvā mikrofona eh, procedūrai notiek tikai pirms eh, mēs esam sākuši apspriest attiecīgo jautājumu. Ja to jūs izdarāt vēlāk, es diemžēl nevaru dot jums vārdu. Jā, nu katru mm, gadu mums ir atkal un atkal šis debats, saka Gžibkungs. kungs Kādēļ? Tādēļ, ka katram cilvēkam ir pamatiesība uz dzīvību, un tā izriet no dabas likumiem. Un Eiropas civilizācija ir izgājusi cauri uh, periodam, kad ir tikuši piemēroti nāves sodi, joprojām daudzās valstīs tas tiek darīts uh, ārpus Eiropas Savienības. Uh, Es eh, nāku no valsts, kur pirms 25 gadiem tika noteikts moratorijas nāves sodiem, un beig beigās tie ir aizliegti pavisam. Taču ir nepieciešami attiecīgi instrumenti, lai varētu uh, atteikties no nāves sodiem visās valstīs. Tas nav vienkārši process, vienmēr ir virkne mm, kaut kādu pretargumentu. Uh, jo ir argumenti par to, ka tas ir apturošs sots, ka tas palīdz cīnīties pret terorismu, ka tā ir tradīcija un tā tālāk. Mēs esam pieņēmuši veselu virkni dažādu rezolūciju, bet gal galā Uh, tik un tā mēs novērojam, ka cilvēki uh, tiek sodīti cilvēkiem tiek piespriezt nāves sots politisku iemeslu dēļ, un tāpēc mums jāturpina cīnīties pret nāves sodu piemērošanu vispār. Paldies, un tagad es dod vārdu nākamajam runātājai, nākamajai runātājai. Paldies, priekšsēdētāji. Nāves soda atcelšana ir e, viens no lielākajiem sasniegumiem, ko ir panākusi Eiropas Savienība, bet e, Vairāk nekā 20 valstīs pagājuši gadi ir izpildīti simtiem nāvis sodu, un tādēļ mums ir jāturpina šīta cīņa, ir jāciena cilvēka dzīvība, tās ir universālas vērtības, un mums jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, eh, lai cīnītos eh, pret nāvis sodiem. mums ir jāizmanto visefektīvākie instrumenti, lai uh, panāktu izmaiņas likumdošanā un vismaz jāpanāk nāves sodu piemērošanas iesaldēšana. Un eh, tas, lai netiktu eh, piespriesti jauni nāves sodi. Nevajag to uzskatīt to par kaut kādu kultūras imperialismu. Nāves sots nav nekāds eh, taisnīgu, tā nav nekāda taisnīguma izpausme, tāpēc par to jācīnās. Paldies, nākamais Kārska kungs. Paldies, eh, cilvēka dzīvība ir visaugstākā vērtība, un es domāju, ka ir nepieciešams ņemt vērā eh, dažādas situācijas, kurās eh, nāves sodi tiek piespriesti. Mēs esam pret nāves sodu kā tādu, bet kā debatēs jau izskanēja Eh, piemēram, eh, slepkavību gadījumā, vissmagāko noziegumu eh, gadījumā ir pieņemams nāves sots pats saskaņā ar starptautiskajām normām. Tomēr mēs cenšamies panākt, lai valsts atbrīvotos no novecojušiem uh, nāvsodu pasludināšanas veidiem un piemērošanas veidiem, piemēram, par politiskiem no, noziegumiem, par uh, reliģiju saistītiem pārkāpumiem, laulības pārkāpšanu un tālāk. Lūk, šāda veida mm, noziedzīgiem nodarījumiem, kas gan uh, tiek, uh, kur spriedumi tiek uh, taisīti tiesā, uh, šeit faktiski jāsaka, ka paši tiesneši ir noziedznieki tiesnešu uh, drānās. Nu, arī uh, nacistiskie noziedznieki stājās tiesas priekšā pēc otrā pasaules kara. Mm, tas būtu saprotams, bet tādi tiesneši, kas piešķir, uh, e, piespiež nāvisodu par laulības pārkāpumu, piemēram, uh, tos vajad, vajadzētu saukt pašus pie tiesas. Paldies! Natāja. Jā, tas ir labi, ka mums ir diskusija par nāves sodiem, jo tas eh, ļauj mums apvienoties eh, pret nāves sodiem, bet es gribu runāt eh, palavas vārdā Irāņu tīneidžera, kas ir nosot kas ir sodīts ar nāvi. Un arī Dalijāla Mīru no Ēģiptes, kas ir uh, sirdsapziņas uh, noziedznieks. Un uh, saskaņā ar Eiro med tiesniecības nolīgumu otro pantu viņa noziegums uh, neatbilst šie nelīguma normām. Uh, Un es domāju, ka darbība runā skaļāk par vārdiem. E, Ēģipte ir septītajā vietā pēc e, nāves sodu izpildīšanas skaita. Un tagad ir pienācis laiks, lai Eiropas Savienība un īrijas valdība uh, e, veiktu veiktu darbības pret Eģiptes valdību un nepieļaut šo negodīgo nāvis sodu. Paldies tālāk, Staldo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ot 3. oktobrī mēs atzīmējām pasa vispasaules dienu pret uh, nāves sodu izpildu. Tā ir bēdīga diena. Jo, diemžēl, nāves sodi joprojām ir realizējama prakse. Uh, nāves sods ir kaut kas tāds, eh, ko uh, Eh, pieļauj arī mūsu eh, partnervalstis, eh, kā piemēram Japāna un ASV, un ļoti bieži ir daudzās valstīs arī politiskos oponentus soda ar nāves sodiem. Kodolnolīgums ar Irānu, ko mēs atbalstām, nedrīkstētu kļūt eh, par eh, tādu, nu, tīri komerciāli izdarbīgu darījumu. Mums eh, caur to ir jācenšas aizsargāt arī cilvēktiesības. Pirmajā, šī, šī gada pirmajā pusē ir uh, nāvis sodīti 700 cilvēki Irānā. Uh, Pār par 1200 cilvēkiem Ķīnā arī tas ir mūsu tirdzniecības partneris. Mēs nedrīkstam aizmirst par cilvēktiesībām. Mums ir jāturpina cīnīties pret šo apkaunojošo praksi. Nākošais runātājs Tomāšiča kungs. Europa. Paldies, saka Tomāšiča kundze Eiropai ir vadošā loma cīņā pret eh, nāvis sodu. Man prieks, ka mēs cīnāmies pret šo novecošo sodu metodu un pat pret visnežēlīgākajiem noziedzniekiem šodien izturas uh, iecietīgi un balstoties uz kristīgām vērtībām. I, īpaši uh, jārunā ar trešajām valstīm, ar kurām mums ir spēcīgas diplomātiskās, tirzniecības vai militāras partnerības. Bet eh, mums vienmēr ir jāpatur prātā kultūras atšķirības, un šajā delegātajā politiskajā brīdī jāizvēlas tādi instrumenti, ar kuriem mēs eh, sasniegsim savus mēķus, jo 21. gadsimtā nav vietas nav sodiem. Paldies! Paldies! E, tā, tālāk. Uh, Eiropas Savienības padomas vārdā ministrs Šmita kungs. Priekšsādātāja kungs, es varētu vienkārši no, izdarīt šādu secinājumu, ka nāves sodam nav vietas 21. gadsimtā. Vēlos pateikties eh, jums visiem par ļoti izlēmīgu nostāju cīņā pret nāsodu. Šis reiz arī ir skaidrs vēstījums, ka ir jāpievērš uzmanība visām tām valstīm, kas vēl nav nonākušas pie 21. gadsimta atziņām. Tas ir eh, grūts uzdevums, jo ir skaidrs, ka katru reizi ir jāizmanto visas iespējas, visas sarunas, lai mobilizētu arī mūsu pilsoniskās sabiedrības, arī nevalstiskās organizācijas lai vērstos pret nāvisodu. Starptautiskā sabiedriskā doma spēlē būtisku lomu, un arī jau viss, kas ir izdarīts ANO ietvaros, tas, protams, ir ļoti ilgs process, jo ar vienu tiek no, uh, piemērots nāvis uz tūkstošiem personu bet es varu skaidri apliecināt vēlreiz, ka Eiropas Savienība ir uzticīga savām vērtībām šajā jautājumā un arī sagaida, ka cits valsts, kas varbūt neiesaistās šajā jautājumā un nepiekrīt šādam uzstādījumam, tomēr sadzird mūs. Mums ir jābūt reāliem. Šobrīd mēs taču arī nevaram vienlaikus bloķēt vai līdz to sodīt, bloķējot eh, jebkura veida nolīgumu ar valstīm, kas piemēro nāvsodu. Mm, jo es nedomāju, ka tas vispār ko mainītu. Tas vienkārši izbeigtu jebkura veida dialogu. Un tieši dialogs tam ir labākais veids, kas mums ir jāturpina un jācer, ka arī kādu dienu šīs valsts tomēr nonāks 21. gadsimtā. Paldies. Paldies ministru kungam. Ar to arī noslēdzam debatu.